nākotnībā e, mēs e, vēlamies transparentā formā e, turpināt ar iestādēm un opozīciju. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Godātie kolēģi, debats par Ukrainu arī ir beigušās, tagad būs balsojums. Pirmais par sešām rezolūcijas projektiem par Madagaskaru. Tas ir um, personālais balsojums. Sākam balsot par kopīgo rezolūciju. Lūdzu, visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais par sešiem, sešām rezolūcijām par Guantanamo. Vispirms balsosim par C un R piedāvāto, kas par pret atturas noraidīts. Nākamā rezolūcija. Ko piedāvā četras grupas. Pirmais pants. Tātad šeit balsojums ir atsaukts. Balsosim par sesto grozījumu otrajā, kas par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums septītajā par pret noraidīts. Astotais grozījums otrajā par pret atturas noraidīts. Trešais punkts, kas par pret atturas pieņemts. Beržies kundze lūdzu. Non, mes chers collègues, excusez. Cienījamie kolēģi, es atvainojos, ka izsakos balsojuma laikā. Es vēlējos vienīgi aicināt iekļaut devīto grozījumu nevis ceturtajā punktā, bet gan septītajā punktā. Es domāju, ka te ir uh, ieviesusies kļūda no mūsu puses, jo devītais grozījums attiecas uz tiesībām uz taisnīgu tiesu, un līdz ar to uh, atkrīt 12. grozījums. Tas gan man pārsteigt, jo tā būtu, bet uh, katrā ziņā te runa būtu par citu jautājumu. Tad. Paldies eh, par šo skaidrojumu. Tātad mēs balsojam par 12. grozījumu 4. punktā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Tagad eh, devītais eh, grozījums septītajā punktā par pret atturās noraidīts. Tālāk septītajā eh, punktā divās daļās. Pirmā daļa, kas pār pret atturās noraidīts. Otrā daļa pār pret atturās arī pieņemts. Astotais punkts par pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums P, B apsvērums par pret atturās noraidīts. C apsvērums otrais grozījums par pret atturās noraidīts. G apsvērums 11. grozījums par pret atturās noraidīts kā apsvērums divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturās pieņemts. Tagad eh, pēc H apsvērumu trešais grozījums pār, pret, atturās noraidīts. Kā apsvērums par pret atturās pieņemts. Pēc L apsvērumu otrais, ceturtais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Un tālāk piektais grozījums par pret atturās noraidīts. Tagad varam balsot par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un visbeidzot, mums ir jābalso par Ukrainu, pieci rezolūcijas priekšlikumi. Vispirms sāksim ar rezolūcijas priekšlikumu, kuru iesnieguši sociālisti un demokrāti, kas par pret atturās noraidīts. Rezolūcijas priekšlikums, kur iesniegusi goe par pret atturās noraidīts. Kopīgais rezolūcijas priekšlikums, kuru iesnieguši trīs politiskās grupas personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot.